Denis Dormula. Ah oui, oui je, vais, je vais ajouter que euh, M. Denis n'est pas là. Ouais. Mm -hmm. Bonjour, chers collègues, je pense qu'on. Labdien, darbie kolēģi, es ceru, ka mēs varam jau sākt. Vispirms es gribētu <clears throat> atvainoties Klaudu Marais vārdā. Viņš nevarēja šodien iedalīties mūsu komitejas sanāksmē. Viņam ir neliela problēma ar veselību, un šeit ir arī nelielas izmaiņas mūsu darba kārtība. Uh, Mums 7.1 jauns punkts, tā ir e, prezentācija par triologu, par direktīvu sakarā ar soda procedūrām. No, šeit ir paredzēts pasītrot arī noteikti nevainīgu prezumcijas akcentus. Un piektais punkts viedokļu apmaiņa e, sakarā ar Turciju par um, ārējo robežu pārvaldību migrācijas jomā. Un mēs runāsim par Turciju un arī uzzināsim par pēdējiem notikumiem šai sakrā, tātad tā ir viedokļa apmaiņa, apmaiņa eh, paredzēta. Un es um, domāju, ka mums vajadzēs nedaudz atlikt budžeta diskusijas, jo Miller kungam ir neliels problēmas ar lidojumu Un ja nav nekādas pretensijas pret jauno darba kārtību, es, ja nav nekādi jautājumi vai ierosinājumi, nav laikam, tad uzskatām, ka tas ir apstiprināts. Un vēl es gribēju eh, pieminēt, ka. Eh, diemžēl nebūs šodien tulkošanas horvātu valodā un arī īru valodā, un vēl es gribēju arī paziņot atsevišķus paziņojumus. Šeit ir arī Aleksandra Musolīni ir referente, viņa ir paredzēta kā referente strateģiskā sadarbības nolīgumā, noziedzības apkarošanas jomā un terorismā apkarošanas jomā. Šis līgums tiks noslēgts starp apvienotiem Arābu Emirātiem un Eiropu. Tālāk um, ir paredzēts arī iecelst citu referentu, tas būs Fontāna kungs uh, par um, Eiropas uh, Bos, Eiropola un Bosnijas un Hercegovīnas operatīvā un strateģiskā sadarbība. Un uh, tālāk ir um, sakarā ar ECR referenti. Uh, šī referente nevarēja vairs tālāk um, nodarboties, un tagad Barbara būs um, jauna referente par Eiropas prokuratūru. Un vai komisija, vai komiteja varētu tagad apstiprināt šos jaunos koordinātorus saskaņā ar 205. punktu mūsu reglamentā? Labi, paldies. Tālāk informācijas eh, moments 3. septembrī 2015. gadā Korepers apstiprināja bez grozījumiem tekstu par to, ka ir jāvienkāršo 50. panta otrais punkts Um, Eiropas parlamenta um, reglamentā un, uh, sek, un tik ņemts vērā sekojuši komisijas, kom, Libe komitejas ieteikumu. Uh, tad ir um, ieteikums Eiropas parlamentam un padomēji atcelt noteiktus likumdošanas aktus, kas ir saistīti ar ar um, brīvo telpu, drošību un uh, tiesiskumu, tālāk arī e, piedāvājums attiecīgi atcelt noteikts normas attiecībā uz policijas sadarbību un vēl priekšlikums arī e, grozīt šo parlamenta normu, atceļot e, noteiktas sadarbības normas, kas attiec sadarbību tieslietu un, un, un krimināla tiesība joma. Uh, Tad um, šeit būs arī attiecīgais referents, kad jodīgs šiem trim dosijē, tas būs Klauds Morais un būs 24. novembrī jā, um, jābalso parlamentā. Tālāk par balsošanu elektronisko uh, šodien. Balsošana notiks trijos, jums ir jāpaņem kāds līdz. Un tālāk mēs runāsim par kopīgos stratēģiju. Attiecīgais deputāts uh, ir informēts mūs, ka nevarēs piedalīties šajā sanāksmē, viņš būs Turcijā, tagad došu Cigans kundze. Viņa jau ir piedalīsies arī koordināts sanāksmē, un tagad došu vārdu viņai, uh, Cigans kundzei. Uh, paldies, labrīt, godījumie deputāti, es gribētu pateikties komisijai par šo iespēju runāt par e, situāciju, kā tiek īstenoti pasākumi migrācijas darba kārtība. E, ļoti svarīgi ir apspriest pēdējos notikums sakarā ar migrantu krīzi. E, Cipari runā paši par sevi, mēs vienmēr sākam ar šiem cipariem. Migrantu skaits, kas ir iedušies kopš janvāra 2015. gada, šobrīd ir ir pārsniedzuši skaits 750 tūkstoši pēc migrācijas demokrātības pieņemšanas. Šogad mēs esam aktīvi strādājuši, lai koordinētu Eiropas Savienības reakciju uz šo migrācijas un bēgļu krīzi. Pirms sniegšu jaunāko informāciju par mūsu sasniegumiem šajā bēgļu darba kārtībā, sasniegumiem uz šo brīdi. Es gribēju pateikt dažos vārdos par šo krīzi kā tādu Vispirms es gribētu runāt par ģeopolitisko kontekstu, kas ir šīs krīzes pamatā, un es ļoti ceru, ka mēs visi vienosimies, ka situācija Sīrijā un Lībijā e, diezinu vai uzlabosies tuvākajā nākotnē. E, tas nozīmē, ka šī krīze nav tāda īsa, tā nav kaut kāda ārkārtas situācija un um, civiliedzīvotāju pārvietošana dēļ uh, situācijas Sīrijā turpināsies arī turpmāk. Arī jāatzīmē šeit migrācijas plūsma no Afganistānas, arī tas um, palielināsies tuvākajos uh, mēnešos, ņemot vēro um, apdraudējumu šajā valstī. Uh, sākumā krīze fokusējās uz vidusjūras centrālo daļu. Uh, tur 600 migrantu bija 600 ir iebraukuši kopš gada sākuma. Tas, nu, tas bija gada sākumā, pēc tam situācija mm, palielinājās, un skaits palielinājās jūlijā, pēc tam samazinājās augustā. Mm, te jārunā par Eritreju, Somāliju, Sudānas iedzīvotājiem. Un eh, šeit es gribētu atsaukties arī uz Valetas samitu, kas sāksies rīt. Un Esmu pārliecināta, ka šodienas eh, samits valetā sniegs arī adekvātu atbildi un dos arī taustāms rezultāts, ļaus stiprināt mūsu sadarbību ar Āfrikas valstī. Valitas eh, samits ir ļoti svarīgs pasākums sanāksmē ar Āfrikas valstīm, tomēr es gribētu pasvītrot, ka tas nav procesa sākums šī rīcība ir uh, balstīta uz kontaktiem, uz rīcībām, kas ir izvērtas ar mūsu āpriekš partneriem, pamatojoties uz jau eksistējušiem procesiem, kas tiek realizēti divpusēji un arī daudzpusēji. Šeit gribētu runāt par kartunas un rabats procesiem. Tātad šis Āfrikas samits nav kaut kas tāds, kas ir sācies kā no nulles, tas ir turpinājums un es ļoti ceru, eh, ka tas nesīs arī rezultātu. Tas ir mēģinājums partnerības gaisotnē iesaistot visus iepriekš minētos partnerus šis centiens ir noteikt konkrēts rezultātus un, un sasniegumus, kas mums ir jāizteno tuvākajos mēnešos, pamatoties uz eksistējušām sadarbības formām. Droši vien būsiet <clears throat> arī ievērojuši, ka pēdējos mēnešos ir uz austrumiem pārvietojusies eh, uz austrumu vidus jūru ar 140 tūkstošiem jaunu migrantu, kas ir iedušies iepriekšējos dažos mēnešos. Tad austrumu vidus jūru. Uh, Un eh, tāpēc komisija ir īpaši uzdevums runāt par šo krīzi esošajā situācijā, un mēs šeit vēršam uzmanību uz eh, maija un septembra paziņojumiem un īstenošanas eh, dokumentiem no komisijas puses. Šeit ir runa arī par ārkārtas pasākumiem E, šeit ir, nav runa tikai par 160 tūkstošiem bēgļu, kas ir izvietnāti Itālijā un Grieķijā, bet arī plašāk, arī tā ir krīzes situācija. E, tas bija iesākumā un pēc tam oktobra sākumā šajā komitejā bija sanāksme ar DigiHome te bija atsauce uz 21. septembra paziņojumu, un tad mēs runājām par prioritājumu rīcībā. Un šodien es gribētu jums pastāstīt par paziņojumu, kas tika pieņemts 14. oktobrī. E, šajā paziņojumā ir akcentēts e, progress īstenojot prioritārās rīcības. Par operatīviem pasākumiem visvarīgākie ir šo hotspotu un eh, ārkārtas pārvietošanas schēmas jautājumi. Šī karsto punktu hotspot pieeja, eh, kā arī šī ārkārtas pārvietošanas schēmas kā pieeja ir, mm, šie, šīs te pieejas ir eh, devušas jau pirmos rezultātus, un tas ir ļoti svarīgs solis krīzes noregulēšanā. Karstais punkts Lampedūzā šobrīd darbojas, vēl tiek vēl šie karstie punkti veidoti Grieķijā un Itālijā Lesbosā, Grieķijā arī drīz šis punkts tiks um, atvērts pilnībā un tiks Ileros, um, Samosas un citās salās arī būs šie punkti, un mēs ļoti ceram, ka šie punkti pilnā apjomā darbosies novembra beigās. Runājot par personālu, 105 cilvēki ir pārvietoti no Itālijas un 30 no Grieķijas. Tas ir pirmais solis pareizā virzienā, tomēr šis process ir jāpātrina. Mēs um, esam arī ieguši pirmo pieredzi un tagad esam gatavi stāties pie pirmās īstenošanas bāzes eh, pasākumiem. Mums ir jāpiemina arī izaicinājumi, kas ir saistīti ar mūsu pieredzi. Šeit ir jāatzīmē arī mūsu vājā punkti pirmajā fāzē īstenošanā. Uh, bet šie trūkumi tiešām ir saistīti ar to, ka process ir tikai pašā sākumā un mums ir jāgūst mācības. Mēs esam mm, identificējuši šos izaicinājumus un mums ir jāstrādā pie šiem izaicinājumiem tagad uh, kopā ar, um, ar, ar īpašu fokusu uz šiem izaicinājumiem. Kādi ir šie izaicinājumi? Vispirms reģ, reģistrācija gar austrumu vidusjūras um, šiem maršrutiem uh, jo ESO nav pietiekami finansēta. Tikai 43% no pieteikumiem tika strādāti. Eh, tālāk eh, relokācijas sistēma ir, ir ļoti maz šo patvērumu centru, kā pieejamība, ko dod attiecīgās valsts. Tad šī te patvērumu centru nes, nesamība, kas neļauj veikt relokāciju, ir svarīgs moments. Um, tātad šis te karsto punktu hotspot eh, mehānisms joprojām ir ļoti svarīga un neatņēmama sastāvdaļa visā procesā. Mēs ļoti ceram, eh, ka Eiropas padomas noteiktais termiņš un arī mūsu aktīvā rīcība uz vietas atrisinās šo problēmu, palīdzēs mums, un mēs varēsim šos karstos uzņemšanas punktus padarīt par pilnībā operatīviem uz novembra beigām, tā kā to prasa Eiropas padome savā dokumentā. Tas ir ļoti svarīgs vēstījums, bet mums ir jārunā arī plašāk. Mēs esam piedāvājuši arī krīzes pārizmitināšanas mehānismu, lai tiktu galā ar struktūrāliem jautājumiem, un tas atbilst arī jūsu lūgumiem un ierosinājumiem, kad mēs runājam par pirmo procesu. Uh, parlaments ir līdzlēmējs šajā jautājumā, un es domāju, ka es, man nav lieki jums jāatgādina, ka mums jāsāk diskusijas pēc iespējas drīzāk. Kā vēl varētu atbalstīt dalībvalstis šajā oktobra paziņojumā? Ir ievērot tā pati struktūra kā septembra paziņojumā. Es gribēju tikai sniegt aktuālāko informāciju par citiem veidiem, kā var atbalstīt attiecīgās dalībvalstis. Šeit es gribētu atsaukties uz to, ka tiek trīškāršoti mūsu klātbūtne uz jūras, ir tiek um, Frontex um, spēki Poseidon, Triton operācijas um, veidā pastiprināti. Tālāk vēl līdzekļi īstermiņa pasākumiem dalību valstis tiek lūgtas sniegt papildu resursu šīm divām operācijām. UNAFOR MET operācijai svarīgi būtu zināt sekojošo, mēs esam pārgājuši no pirmās fāzes šajā operācijā. Pirmā fāzē bija paredzēta informācijas apmaiņa, datu vākšana. Esam pārgājuši uz otro fāzi, un šajā otrajā fāzē ir paredzēts pārtvert kūģus tāljūras zonās, un arī šī operācija ir ar ļoti svarīgu ieguldījumu, lai tiesātu vai vestu pie tiesas šos kontrabandistus. Eh, Tā tad arī atgriešana, par to ir runa paziņojuma. Un tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu migrācijas politikas īstenošanu. Nu, dažas Frontex operācijas, kopīgās atgriešanas operācijas tika jau realizētas 2015. gadā. Itālija ir piedalījusies desmit atgriešanas operācijās, un šeit galvenie gara mērķi bija Nigērija un Armēnija. Un uh, Uz gada beigām komisija piedāvās Frontex jauno bāzi, tiks atjaunots Frontex mandāts, lai atbalstītu gan robežu pārvaldību, gan arī nelikumīgo migrantu atgriešanu mājas valstīs. Jūs atradīsiet arī šo paziņojumu komisijas darba programmā 2016. gadam. Un tagad es gribētu vēl pieminēt atsevišķus informācijas elementus, kas attiecās uz sadarbību ar trešajām valstīm. Jūs ļoti labi zināsiet, ka oktobra sākuma mums bija augsta līmeņa konference par Balkāniem. Tur tika apspriest arī praktiskie soļi, lai veicinātu efektīvāku mm, sadarbību partnervalst, ar partnervalstīm, kas atrodas gar šo ceļu, gar šo maršrutu. Es uzskatu, ka šī sanāksme uh, bija ļoti svarīgs notikums, jo tur piedalījās arī dalībvalsts, kas atrodas gar Rietumbalkānu teritoriju, Turcija, Jordānija un Lībija arī bija vēl klāt. Un ir arī deklarācija, kas ir uh, saistīta ar kooperatīvo, operatīvo atbalstu Jordānijai un Libanai un Turcijai, lai šīs valsts varētu labāk pārvaldīt situāciju ar bēgļiem savās teritorijās. Un tad jūs zināsiet ļoti labi, ka oktobra beigās bija arī neliels samits, kur arī bija runa par Rietumu Balkānu maršrutu, jo īpaši e, tika akcentēta uzmanība uz to, ka tagad fokus pāriet uz austrumu vidusjūras maršrutu. Uh, 17 punktu rīcības plāns e, tika pieņemts tur, un tur e, bija pieņemts arī operatīvās e, rīcības programmas, kas ir jārealizē nekavējoties. Tālāk konkrēti pasākumi un rezultāti, kas izriet no šīm operācijām. Mēs esam apņēmušies veikt videokonferences ar visām šīm valstīm katru nedēļu, Un tiešām šīs video konferences arī notiek eh, tādā režīmā, un mēs arī šīs plūsmas uzraugam šādā režīmā. Tātad šis punkts ir eh, operatīvi īstenojies. Eh, tālāk vēl viens deklarācijas punkts 400 policijas ierēģņu pārcelšanu uz Sloveniju. Arī šis punkts ir īstenots. Un tagad mēs plānojam visus šos finansēšanas avotus no Eiropas Savienības. Mēs arī skatāmies, kāds atbalsts būtu iegūstams no starptautiskām institūcijām, e, ko mēs varētu izmantot, lai identificētu mūsu turpmākās vajadzības. Tagad es gribētu vēl atsaukties uz kādu punktu, kas ir mums ļoti svarīgs šajā deklarācijā. Tas ir punkts par sadarbības identifikāciju ar Afganistānu, Bangladešu, Pakistānu. Arī šeit mēs akcentējam sadarbību atpakaļatgriešanas jomā. Zināsiet, ka vakar eh, notika vēl kārtējā mm, ārkārtas mm, iekšlietu ministru sanāksme. Šajā sanāksmē eh, tika apkopoti rezultāti darbiem, kas ir realizēti iepriekšējās dažās nedēļās, kā arī ministri vienojās par to, ka ir nepieciešams pātrināt šo mm, pārvietošanas vietu, kā arī karsto punktu idejas īstenošanu, un dalībvalsts vēlreiz apstiprināja izpildīt savus solījumus, atbalstīt ASO Frontex un arī um, strādāt pie iznīcināšanas centriem. Un vakardienas sanāksmes risinājumi ļoti svarīgi, tie arī apkopo esošo situāciju, notikumu gaitu. Uh, Un šajā secinājuma dokumentā ir arī svarīgs informācijas stratēģijas elements, e, informācija, kas attiecās uz patvērumu meklētājiem, migrantiem, arī kontrabandistiem, ir ļoti svarīgi jau pašā migrācijas plūsmas sākumā sniegt pilnīgi informāciju migrantiem par viņu tiesībām, par viņu uzdevumiem, saistībām, pienākumiem, un viens no šiem pienākumiem ir pieregistrēties pirmajā ierašanās valstī. Un jūs jau zināsiet no iepriekšējām sanāksmēm, ka mēs šādas informatīvās kampaņas esam uzsākuši jau priekšlaicīgi, tagad mēs fokusējamies uz šīm kampaņām struktūrētākā veidā. Komisija strādā arī ar sadarbības stiprināšanu jautājumu ar Turciju, bet eh, jūs jau dzirdējat, ka mūsu ģenerāldirektors šobrīd atrodas Turcijā, viņš gatavo arī mūsu pirmā priekšlaida vietnieku misiju, un tiešām būtu ļoti svarīgi organizēt arī šo atsevišķo sanāksmi ar šo komisijas pārstāvi, kur mēs varētu konstatēt eh, pēdējo notikumu gaitu. Un vēl ļoti īsi es gribēju runāt par finansiālās atbalsta jautājumu, kas notiek eh, šajā finansēšanas jomā. Eh, neiedziļinoties detaļ, detaļās, jūs redzēsiet, ka šeit ir runa par normālu struktūrālo atbalstu, kas ir paredzēts caur mūsu fondiem. Tas ir migrācijas un bēgļu iekšējās drošības Eh, un citi eh, fondi strukturēti, finansēti caur nacionālajām programmām, bet ir nepieciešams arī aktivēt ārkārtas palīdzību, ja tas ir nepieciešams. Tagad šāda nepieciešamība ir augstā līmenī, un mēs strādājam pie ikviena gadījuma, apstrādājot ikvienu pieprasījumu, kas tiek iesniegts, kas nonāk līdz mums no dalībvalstīm. Nesen ir iesniegt pieteikums, no, vai saņemts pieteikums no Grieķijas, Somijas un Ungārijas, un mēs izvērtējam šos pieteikums vai iesniegums, ko mēs esam saņēmuši. 39 miljoni ir summa, kas figurē e, šajos iesniegumos. Un vēl tikai dažos vārdos e, ir tikai e, noteikti tāda naudas summa, kas paredzēta šiem nolūkiem arī pirms iestāšanās instrumentos kandidātu valstīs šeit es gribētu runāt par pasākumiem par brīšo Dienaslāviju un Sīriju. Šeit ir desmit miljoni šajā instrumentā, kas ir paredzēti administrīvās un kapacitātes stiprināšanas nolūkiem sadarbībā ar šīm valstīm, tātad Fairom un Sīrija, atbalstot nevalstiskās organizācijas vietām, un vēl papildinātu kopainu, kādi rīki ir izmantojami ārkārtas situācijās Es eh, gribēju runāt eh, par aizsardzības mehānismu, kas ir Eiropas Savienības instruments. Un šo instrumentu aktivēšana joprojām ir spēka attiecībā uz Horvātiju un, un Sloveniju. Ungārija šai ziņā um, mehānismā vairs nav tik ļoti aktīva kā iepriekš. Tas ir jāatzīmē. Un runājot par finansu atbalstu un instrumentiem, kas tiek izmantoti, lai palīdzētu atrisināt situāciju, ir fondi, trasta fondi, jo īpaši tādi, kas ir paredzēti Sīrijas krīzes noregulēšanai. Un tad vēl ir kāds trasta fonds Āfrikai, kas ir eh, paredzēts eh, kā viens no rezultātiem, ko apstiprinās Valets samitā. Un tas būs eh, tāds tā kā sākuma punkts šiem procesam, kas sāksies šonadēļ Valetā. Ir ļoti svarīgi runāt par šiem instrumentiem, jo tie ne tikai dod konkrētas naudas summas, bet instrumenti ir arī atvērti dalībvalstu dalībai. Uh, dalībvalsts var ieguldīt attiecīgi pēc iespējām, tad šeit ir vēl viena iespēja, kā palielināt budžetu, lai varētu šo situāciju risināt. Of the, uh, of the, of the EU law. Tālāk par ēst tiesību aktu īstenošanu. Paziņojumā jūs varat atrast attiecīgu pielikumu, kurā ir izsākums izskatīti gadījumi, kas ir saistīti ar patvērumu meklēšanu un atpakaļ atgriešanu, un e, kā līguma sargātāja un kā e, DJ Home mēs e, cenšamies izmantot visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, lai varētu risināt šo te migrācijas krīzes situāciju. Un mēs, protams, sekojam mūsu prerogatīvām un raugāmies uz pārkāpumiem un uz to, kā dalība valstis sadarbojas, cenšoties tam palīdzēt. Jau eh, tādās agrīnās pārkāpumu stādījās. Mēs kontaktējamies ar dalību valstīm, mēs pieprasām konkrētu informāciju, uzturam dialogu, un tad, kad mēs zinām, uh, ka uh, attiecīgu dalību valstu rīcība nav pilnīgi atbilstoša tiesību aktiem, uh, tad mēs uz to norādām. Ja mēs runājam par aktualizāciju, par galvenajiem punktiem, kas ir iekļaut paziņojumā no oktobra mēneša, kas sekoja iepriekšējam paziņojam, nu, tad tik tālu ievadam tas būtu viss un es vēlētos pateikties jums par jūsu aktīvo iesaistīšanos un sadarbību šajā jomā, un es ceru, ka mēs varēsim panākt progresu arī par likumdošanas failiem, kas ir uz apspriešanas eh, galda. Un, protams, esam jūsu rīcībā, lai uzklausītu jūsu komentārus, kas mums ir ārkārtīgi svarīgi. Es zinu, ka jums ir daudz kontaktu. Uh, ka jūs esat apmeklējuši daudzas vietas, ka jums ir tieši kontakti un jūs saņemat arī papildus informāciju, tā kā jums varbūt ir arī, teiksim, ieskats no cita aspekta daudzošajos notikumos. Un gribu uh, apliecināt, ka kolēģi dara visu, kas būtu iespējams, lai tiktu galā ar krīzi, un mēs tikai ļoti priecātos, ja mums izdotos to uh, atrisināt pēc iespējas ātrāk. Bet, protams, mēs zinām, ka šī ir tāda atipiska krīze un tā var aizņemt vairāk laika, kā sākumā likās. Bet eh, svarīgi, lai mums būtu šī te kopējā vīzija, kas ir vispārējā eh, migrācijas eh, situācijas noregulējuma darba kārtībā, un te ir svarīgi, lai būtu šis te kopdarbs un lai mēs varētu vēlāk laika gaitā pārvaldīt, um, skatoties uh, tādā īstermiņā, meklēt īstermiņa risinājumus, rast arī ilgtermiņa risinājumus. Un es gribētu. Es labprāt uzklausītu jūsu komentārus un jautājumus, un liels jums paldies! Paldies, Sigons kundze, par eh, šo informāciju attiecībā uz pasākumiem, ko piedāvā eh, komisija, kā tie realizēs. Garsīda Mērkungs, došu jums vārdu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es eh, ļoti uzmanīgi klausījos visā, ko jūs teicāt Man ir ļoti daudz jautājumu, bet eh, šobrīd es uzdošu tikai vienu. Es nezinu, vai tas bija nolūku, vai tāpēc, ka ziņas nav pārāk pozitīvas, bet es nedzirdēju neko par relokāciju jūsu prezentācijām. Jūs runājāt eh, par pārvietošanu, bet ne par relokāciju. Vai jūs varētu eh, pastāstīt kaut ko tuvāk, kas notiks ar tiem, kuri, eh, teiksim, kvalificējas relokācijai un kas ar viņiem notiks, vai mēs runājām par simtiem vai par tūkstošiem, nu, es domāju, ka daudz no cipariem, kas mūsu dokumentos sarakstīti, ir tādi diezgan, kā teikt, fantāzijas augļi cienīgi, bet eh, varbūt mēs varētu kaut ko konkrētāku dzirdēt. Merci, monsieur Demera. Paldies, Demera. Silvīgi jau no sociālistu grupas. Jā, paldies. Paldies par šo precizējumu, par to, kā mēs realizējam darba kārtību par migrāciju. Man šobrīd ir sekojošas bāžas. Mēs saprotam, ka ir ļoti daudz līdzekļu, kas ir iesākti, ļoti daudz dažādas operācijas, kas ir uzsāktas. Un mēs arī tagad gribam redzēt kaut ko konkrētu, kaut ko, kā šīs operācijas arī realizējas praktiskā izpratnē, un jūs par to arī runājat, precizējat, liels paldies. Un um, mēs uh, saprotam, kā virzās šī situācija. Uh, es uh, saprotu, ka mums nepieciešams ļoti precīzi idejas par to, kā lietas virza. Un kā jau komisija teica, ziem tuvojas tā tas ir, jo īpaši tas ir riskant attiecībā uz iedzīvotiem, kas tiek pārvietoti un kas pārvietojas paši, un šeit rodas noteikts um, problēmas. Man ir četri jautājumi, uh, lai iegūtu papildu informāciju. Pirmais jautājums par jauno šo hotspotu mm, formu. Te, te es esmu nobažījusies. Uh, ir jau saņemts papildu informāciju, jūs vai nu šodien, vai, vai arī drīz runāsiet rakstiskā formā par, par funkcionēšanu. Būtu ļoti labi zināt konkrēti, kā viņi funkcionēs šie hotspoti, kāda veida būs šī arhitektūra, kā viņi piereģistrēsies, kā viņi novadīs tos vēgļus līdz mītnēm mīkne, un tā tālāk. Un es arī Francijā skatījos reportāžu par reģistrācijas sistēmu. Bija pārsteigta, ka ja pareizi saprotu, notiek tāds dubulta reģistrēšanās. Ir oficiālā reģistrācija un vēl viena. Un uh, šķiet, ka šī otrā reģistrācija to neveic ne nevalstiskās organizācijas, uh, bet tā tomēr notiek kaut kādā veidā arī atšķirība ir attiecīgās ilguma procedūrās, tad varētu precizēt par šo reģistrēšanos un nu, dubulto funkcionēšanu. Tālāk par šo atpakaļ atgriešanas operācijām. Jūs jau teicāt mums, ka um, ir arī stiprināts Frontex mandāts um, šai ziņā, un es domāju, ka papildus informācija par šo atgriešanu no Frontex būtu ļoti labi zināt. Un, um, un tad tālāk Ir arī jautājumi par patvērumu tiesībām un arī attiecīgo vēstuli, kas šajā ziņā ir rakstīts. Es gribētu zināt arī, ko jūs darat šai ziņā tieši atgriešanas kontekstā būtu labi, ja šeit būtu papildu informācija. Un pēdējā lieta, es pierakstīju nedaudz, kad jūs runājat, bet varbūt pareizi nesapratu, jūs teicāt, ka ir grūtība tai ziņā, ka patvēruma uh, Ehm, meklētāji nevienmēr eh, var reģistrēties attiecīgi, jo viņi nav, attie, uz viņiem neatiec mūsu procedūras, jo viņi nenāk no īstajām valstīm. Eh, paldies, Gijams kundze. Eh, tālāk, Rīkstroms kundze. Thank you. And thank you for your presentation. Paldies un paldies par šo prezentāciju. Vienmēr ir, protams, interesanti ar jums apspriešies lietas, lai arī e, mēs šodien pārdzīvojam ļoti grūtus laikus. E, un tik daudz, kas ir likts uz spēles. Pirmkārt jau šīs visas Eiropas Savienības ticamība kā tāda. Runājot par cilvēkiem, kas saskaņā ar relokācijas schēmu tiek pārvietot, nu šie skaitļi ir ārkārtīgi niecīgi. Jautājums, kāpēc? Kāpēc tas viss notiek tik lēnām? Un kā tas nākas, ka dalība valstis uh, Eh, atkal, nu, tādā diezgan neglītā veidā nepilda savas saistības un ko komisija gatavojas darīt, lai šo relokācijas schēmu padarītu eh, darbi, darboties spējīgu. Zviedrijā mēs uzņemam lielu skaitu bēgļu. Mēs esam uzņēmuši apmēram 190 tūkstošu šobrīd kas ir vairāk par 160 tūkstošiem vairāk nekā mūsu proporcionālajai daļai vajadzēja būt. Tā kā situācija, nu, nav uh, viennozīmīga un uh, nav šis loks sadalīts vienmērīgs starp dalību valstīm. Un ko komisija darīs? Uh, piemēram, ar eh, Zviedrijas valdības iesniegumu par to, lai palīdzētu daļu no bēgļiem pārvietot no Zviedrijas uz citām valstīm, jo to Zviedrija šodien pieprasa, un es tiešām gribētu zināt, un es gribu atbildi, eh, ko komisija šai sakrā ir paveikusi līdz šim. Mrs. Vikstrom eh, and... Paldies, Vikstrams kundze, un tagad Ferēras kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs esam stipri tālu no tām komis, iniciatīvām, ko mēs sagaidām no komisijas. Un šķiet, ka arī uh, padoma nevirzās eh, tā, uz priekšu tā, kā mēs vēlētos. Mēs, protams, vēlētos mm, Dublinas regulas eh, pārskatīšanas procesu pātrināt, bet arī tas tā nenotiek. Arī pašreizējo Dublinas normu ievērošana nenotiek eh, tā, kā tas ir paredzēts reģistrācija, proti reģistrācija pirmajā ierašanās valstī, un mums ir ievērojams bāžas par dažādiem skaitļiem, cipariem, dalībvalstu pienākumiem un tā tālāk. Palda ehm, arī tāda milzīga skepse par visu šo situāciju, par to, vai vispār kādas solidaritāte pastāv. Un tagad Mājieras kundze. Jā, danki, voorzitter. Vandaag bespreek. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Šodien mēs runājam par to, kā Eiropas Savienība risina migrācijas krīzi, un es faktiski varu nonākt tikai pie viena secinājuma faktiski, nu, nekas tā īsti nenotiek. Ir bijuši visādi samiti un tā tālāk, kas viss ir noveduši pie lielāka hausa un pie tā, ka var vien vairāk patvēru meklētāji nokļūst uh, Eiropā un šī visa invāzija turpinās un migrantu vidū ļoti iespējams ir arī teroristi. Un šī krīze ļoti skaidri parāda, ka uh, ka šeit Briselē birokrāti nespēja atrisināt šo uh, krīzi un ir skaidrs, ka Schengen ir izgāzusies, robežas ir jāslēdz, migrācija un im imigrācija ir Eiropas Savienības dalību valstu kompetencē un Eiropas Savienībai šeit nevajadzētu iejaukties. Uh, Un tāpēc jautājums. Tuvākajās dienās delegācija dosies uz Turciju, lai apspriež šīs lietas. Varbūt jūs varētu mums eh, kaut ko vairāk pastāstīt par to, kas tiks likt uz sarunu galda un kad mēs varam sagaidīt kādus rezultātus. Otrais jautājums. Grieķijā un Itālijā ierodas daudz uh, cilvēku, uh, kas uh, nekvalificējies relokācijai, un kas tiek darīts, lai viņš nosūtītu atpakaļ uz izcelsmes valstīm? Paldies tālāk, Spinelli kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms sākam runāt eh, par karstajiem punktiem, ir kāda ļoti nopietna lieta, ko vēlējos minēt. Vēlējos vērst komisijas eh, uzmanību uz faktu, ka komisija apgalvo, ka viņi ir sākuši sniegt atbalstu Grieķijai, kas jau tā izjūst uh, lielu spriedienu, bet ir uh, izvirzīti nosacījumi no komisijas puses par to, ka piešķirtie līdzekļi piļu izmantošana kļūst neiespējama. Kādas ir iespējas Grieķijas iestādēm šeit kaut ko darīt? Grieķijas iestādēm prasa, lai tās paredzētu izmaksas, piemēram, uzturēšanas, apkops izmaksas, tīrīšanas izmaksas, un tad ir jāsamaksā par to pašām, un tikai tad nauda tiks apmaksāta. Uh, bet pēc šiem ilgajiem taupības gadiem, e, nu, e, izrādās, ka komisija, e, komisija nav nekādas sajēgas par to, kādā krīzē mm, Grieķija atrodas, un ka viņi vispār nespēja veikt priekšapmaksu šiem pakalpojumiem. Tā kā Grieķija ir vajadzīga, lai naudu tai tiktu izmaks, iemaksātās banku kontos un lai tās to varētu izmantot. Ir skaidrs, ka Grieķijas valdība atskaitīties, protams, par saviem tēriņiem, un komisija to varēs pārbaudīt, bet tas ir tiešām steidzami risināms jautājums. Cigānas kundze, un uh, es gribētu precīzi atbild uz jautājumu par šo lietu. Runājot par hotspotiem, jeb karstiem punktiem un pār karstiem punktiem Itālijā. Komisija iesaka dalībvalstīm pat nodrošināt ekspertu pakalpojumus. Un šiem ekspertiem ir jābūt pieejamiem uh, ilgtermiņā, un uh, tātad šie, šīs amata vietas tiek noteiktas uz ilgu laiku. Uh, Un es gribētu jautāt komisijas pārstāvēju, vai um, šī te ilgtermiņa koncepcija ir savietojama ar karsto punktu uh, darbības īstermiņa raksturu. saskaņā ar uh, līgumu 78. pānta trešo punktu, uh, kas, uh, kur tas uh, ir noteikts kā īstermiņa pasākums, vai mēs gatavojamies karstos punktus pārveidot par uh, pastāvīgiem aizturēšanas uh, centriem, un tie zaudēs savu um, ārkārtas uh, raksturu. Tātad, jebkurš vai šai sakarā tiek pieņemti kādi aizmuguriski lēmumi bez Eiropas Savienības parlamenta iesaistīšanas. Es šķiet, ka esmu jau runājusi gana daudz. Pinelī, kundze. Es tiešām, kolēģi, ai, paldies, es eh, gribētu aicināt divas minūtes runāt, un tagad Besarīla kundze. Jā, bueno, alguna de la, de la cosa, creo que le han... Besarīls kundze nāk. Preguntada, o al menos señalada, pero quería incidir en que... Jā, dažus aspektus jau tika pieminēja, un gribētu eh, pieminēt vēl sakojošo par eh, bēgļu reģistriem. Mums ir pienākušas ziņas par to, ka daudzi bēgļi viņi, nu, viņiem tika prasīts pirkstu nospiedumus, lai tas tiktu varēts eh, reģistrēt. Un eh, tas, raugoties uz patvērumu tiesībām, ka tas tām atbilst. Runājot par uzņemšanas centriem, kuros uh, drīkst palikt tikai astoņas mēnešus, un pēc tam šo centru esot jāslēdz, bet tā arī ļoti liela problēma, kas var rasties. Ferāras kundze jau arī to pieminēja. Grieķija un Itālija uzņemas faktiski ļoti lielu sloga daļu, iekārtojot kārstos punktus. Un kā var šīs valsts atbalstīt? Ja mēs runājam par solidaritāti, runa nav tikai par eh, to, ka jārunā tikai par Grieķiju un Itāliju, Eh, bet eh, tām tiešām ir jāpaņem ekonomiska palīdzība no citām valstīm. Tāpat arī jākonstatē, ka šī dislokācija un relokācija notiek ļoti lēni un pārvietošana no citām valstīm. Sabiedrība domā par šiem eh, uzņemšanas centriem, kuriem faktiski būtu jāslēdz, un tagad mums būs, būs ziema, ko tad darīsim ar visiem šiem bēgļiem, ja sāksies slikts laiks. Un uh, droši vien, ka tad vēl būs uh, ja, vēl daudz dramatiskāks dos nekā tagad, tagad redzamās. Uh, merci, madame. Deprē, kungs, paldies. Man ir četri jautājumi, ņemot vērā laika ierobežojums. Es zinu, ka iepriekšējā nedēļā komisija, vai tas ir oficiāls ziņojums vai arī neoficiāls, teica, ka 3 miljoni papildus bēgļu prasību patvērumu 16. un 17. gadā. Vai šī informācija ir apstiprināta? Un, eh, ja tas tā būs, tad kas tiks paredzēts? Otrs jautājums par šiem degpunktiem. Eh, šeit ir sekoši jautājums. Informācija ir sasniegusi mums tāda, ka ir ļoti daudz bēgļu, kas negrib reģistrēties tieši degpunktos Eh, un ko mēs darām ar šiem cilvēkiem, eh, no kurienes viņi nāk, un kāda ir politika, un kāda ir mm, attiecīgā praktiskā metode pret šādiem bēgļiem. Un tad eh, vēl nākamais, ko nesaprastu, kādas ir šīs valstis, kas var kvalificēties, uz ko viņi var pretendēt, uz bēgļu status viņi var pretendēt, vai arī uz šo pārvietošanu. Tālāk nākamais, runājot par Āfrikas mandātu dal, dalību valsts valstis uh, uzskata, ka tomēr Eiropas Savienības fondiem ir jā, jādod tā nauda, kas ir paredzēta. Kāda ir uh, stratēģija, lai dalība valsts brīvprātīgi dotu naudu šajos fondos? Tas ir ļoti interesants instruments, un mērķis ir uh, mobilizēt ar līdzekļus no citām valstīm un uh, attiecīgi risināt šo situāciju, kurā mēs esam tagad. Ceturtais jautājums. Kādā brīdī jūs paredzat iesniegt jauno likumdošanas vāzi Frontexam. Šeit ir divi um, elementi. Jūs uh, gribat um, arī stiprināt uh, Frontex mandātu, lai arī uh, varbūt stiprinātu depunktos viņa uh, lomu uh, un ne tikai. Uh, kad, kādā brīdī jūs uh, paredzat iesniegt mūsu komitejā šo te priekšlikumu par Frontex? Četri jautājumi. Paldies. Tālāk uh, Skakelere. Skalers kundze, Ska, Kellers kundze ir arī mūsu referente. Lūdzu, jums vārds. Uh, Jā, Runāšu arī to, ko piemēra daži kolēģi. Dekrekungs jautā, ko darīsim ar tiem cilvēkiem, kas nav reģistrēti. Es domāju, tieši otrādi tas ir, kā cilvēki, kas ierodas šajos centros, tur nav pietiekami daudz, kapac nav daudz kapacitāti, lai viņus reģistrētu. Tie, kas vēlas, lai viņus reģistrē, bet problēma tāda, ka viņus eh, nespēja reģistrēt. Tāda varētu būt drīzāk problēma. Problēma par. Jā, tas tiešām tā ir. Cilvēki, cenšas, lai viņus reģistrē. Jūs redzēsiet cilvēkus, kas tiešām dodas uz šiem reģistrācijas centriem, uz degpunktiem, bet tur ir ļoti lēns process. Un uh, visus nespēja reģistrēt. Es nezinu, vai kaut kas ir uh, nepareizi iztūkots, vai kāda ir problēma. Jā, par cilvēkiem, kas netiek uh, pārvietoti un, uh, piemēram, Vācijā pirms pāris uh, gadiem bija tikai desmit šādas vietas, tas vienkārši ir smieklīgi. Tikai desmit cilvēki un faktiski ir vairāk tūkstoši gadā, tas ir viss bezjēdzīgi. Bēgļu prioritātes netiek ņemtas vērā, dalībvalstīm ir jāpieņem lēmumi, kā pārvietot uh, konkrētas personas, un uh, cilvēki pirms divus mēnešus paliek bez mājvietas un nenotiek šāda specifikācija, kas ir vajadzīga. Tā ir problēma, kas ir ātri jārisina. Gribēju uzdot jautājumu, kāds ir jūsu mērķis, kā padarīt šo visu procesu par tādu likumīgu un drošu. Tas ir jautājums, pie kura mums ir jāstrādā. Tā ir pirmā prioritāte. Kolēģi, jūs varbūt atcerēsieties, ka mēs vairāk naudas piešķīrām Frontexam, lai viņi varētu glābt cilvēkus jūrā. Šī nav tiešām izmantota vairāk kuģiem, vairāk personālam, bet nevis vairāk glābšanas pasākumiem. Tur ir pāraudzības misija, un tas, ko viņi tur dara, ir, eh, viņi sūta cilvēks atpakaļ. Varbūt, ka daži no jums to atbalsta, bet nauda netiek tā, tā kā tas bija paredzēts. Tas netiek izmantots glābš, glābšanas pasākumam, bet, lai sargātu robežu, Kellers kundze, tagad Vimbeka kundze. Tack fru ordförande. Jag måste säga. Jā, paldies, priekšādātāji. Man jāsaka, esmu tiešām nobažījusies, kas attiec uz manu valsti, uz Zviedriju. Cecilija Vikstrēma jau teica, ka 190 tūkstoši ierodas Zviedrijā un Zviedrijas premjerministrs eh, saka Eiropas Savienībā, varbūt jūs varat paņemt atpakaļ 50 tūkstošus. Tas ir vienkārši smieklīgi. Negribu apvainot Eiropas Savienību, Zviedrijā arī valsts līmenī jārīkojas. Labi, bet uh, laimīgā kārtā mums ir arī patie, kas atkal ievieš robežu kontroles beidzot, jo Dublina nedarbojas un viss šī. Uh, Viss šis stāsts ir faktiski izgāžas, tas izgāžas Zviedrijā. 160 tūkstoši tiek sadalīti, degpunktos eh, Zviedrija bija, bija pirmā valsts, kas pieņēma 90, tas arī drusku dīvaini. 600 tūkstoši vairāk, kuriem kvotā nav vietu, ko tad darīs ar šiem cilvēkiem? Tad viņi dosies pa valstīm un paši pieņems lēmumu, kur viņi vēlas palikt, vai par to ir padomāts. Un eh, tika runāts par fondiem. Fondos arī trūkst naudas, ļoti daudz naudas trūkst. Un eh, tiek izteikta vēlme, lai dalību valsts iemaksā šajos fondos naudas. Vai jūs tiešām domājat, ka, ja dalību valstis, eh, lai tām būs jātiek galā ar masu ieceļošanu, tās jau nospiestas ceļos, jūs domājat, ka tās tiešām vēlēsies vēl maksāt fondos? Nē, manuprāt, to visu jāpārdomā no jauna. Un uh, ir jāparaugās, ka tie, kas patiešām ir eh, dramatiskā situācija, tiem ir vajadzīga palīdzība, palīdzība lai tiktu galā ar masveicījušanu. Vai tiešām esat reāli padomājuši, kā risināt šo situāciju? Uh, uh, nu, Jā, e, es gribētu teikt, ka Zviedru kolēģi ir taisnība. Es piedaru pie lielākās grupas šajās valstīs. Man vienmēr ir jāuzstājas pret Zviedru labējiem, e, galēji labējiem. Nu, runājot par ieguldījumu krīzē un krīzes risināšanā, Junker kungs šeit ir bijis ļoti stingrs, vēršoties pie dalību valstīm, piesaucot to. Uh, atbildības sajūtu un jāsaka tikai neliels skaits no relo, relokācijai mm, paredzētajiem cilvēkiem ir bijuši pārvietoti no Itālijas uz Zviedriju. Es domāju, ka Zviedrijai tā kā būtu pienācis laiks uh, parādīties kartē. Uh, tā ir tiešām um, ārkārtas situācija, cilvēki tiek izvietoti teltīs, cilvēki iedod, ierodas Malmē, kas ir uh, Eiropas pilsēta, kas saņem lielāko daļu no uh, nepilngadīgiem bezpieaugušo pavadības, un mēs viņus vēlētos uzņemt ar cilvēku cienīgos apstākļos. Mums ir viena no visattīstīgākajām uzņemšanas sistēmām, netiek ar to galā. Uh, un valdība ir ļoti lēna, viņi ļoti vēlu ir pie, sākuši lūgt palīdzību, bet nav saprotams, kāpēc visi šie papildus pasākumi, kurus komisija uh, liek priekšā, ir saistīts ar ārējās robežas un tranzīta valstīm, jo mēs zinām, ka Dublina nedarbojas, Un uh, dažas valstis, ar kurām bēgļi iziet, viņi netiek reģistrēti, uh, netiek ņemti viņu pirkstu nospiedumi, un līdz ar to uz Zviedriju daudziem ir pirmā uzņemšana valsts, lai gan viņi ierodas no citas dalība valsts, un uh, Zviedrija vienlaicīgi ir arī mērķa valsts. Un mums ir šis te spriedze uz robežas, un tālāk visas problēmas, kas saistīts ar mājokļu, uh, nodrošināšanu ilgtermiņā, apmācību bērniem, integrāciju darba tirgu un tā tālāk. Tāpēc mums ir jautājumi e, komisijai, vai jūs iekļausiet arī Zviedriju relokācijas schēmā? E, nestoties to, ka Ungārija negrib būt e, šī procesa daļa, vai jūs iekļausiet Zviedriju nākošajās relokācijas sistēmās, un vai arī Zviedrija saņems savus karstos punktus. Un Eh, vai jūs sniegsiet mums papildus resursus, lai tiktu galā ar eh, nepilngadīgiem bez pieaugušā pavadības. Un ja mēs runājam par uh, sodu un stimulu sistēmu, tad es gribu teikt, ka mums vajadzētu izrādīt uh, papildus centienus migrācijas jomā, lai mums būtu elastīga stabilitātes uh, pakta. Uh, interpretācija un kā ar neirozonas valstīm, vai tā ir uh, diskriminācija, vai tad spiedienu izjūt tikai eirozonas valstis, kādas ir papildus pasākumi, kādus uh, Eiropas komisija ieviesīs ne eirozonas dalībvalstīm, lai tām būtu stimuls uzņemtu uh, bēgļus un vispār tiktu galā ar uh, to milzīgo plūsmu, ko mēs jau uzņemam un vai jūs lūdzu varat mums pateikt, vai jūs gatavojaties publicēt šo te sadalījumu uh, pa dažādām resursu uh, kategorijām, uh, dažādiem uh, pārvietošanām un tā tālāk no dažādām valstīm, jo mēs gribam rādīt ar, spirk, ar pirkstu uz tiem, kas neko nedara. Paldies, Bildes kundze, bet jūs divreiz vairāk un divreiz ilgāk runājāt nekā visi pārējie. Uh, Kolkungs. Eh, for... Paldies, priekšsēdētāji, paldies par šo informāciju un paziņojumiem. Es gribēju teikt, ka es piekrītu šai te idejai Mums ir kaut kādā veidā jāvērš ar īstermiņu pasākumiem, lai risinātu ilgtermiņu situāciju, mm, bet eh, jādomā, protams, arī par pasākumiem, kas būs jārealizē ilgtermiņā. Un es vēlētos piekrist arī uh, Cecīlijas Vikstrēmas teiktajam. Šis parlaments nespēja saprast par to, ka dalībvalsts runā par robežu nodrošināšanu, bet eh, nepiešķir pietiekoši uh, resursus, lai varētu veikt visu to reģistrāciju un skrīningu, kas ierodas uh, viņu krastos. Un jāsaka, arī atpakaļ atgriešanas lēmums skaits ir ārkārtīgi neliels, un uh, dalība valstis, nu, spēj uh, pārvietot tikai ļoti nelielu uh, relokācijā paredzēto bēgļu skaitu, un tādēļ ir svarīgi, lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem. Un ir arī citi uh, jautājumi, kas ir saistīti ar solidaritāti. Manā valstī NVO organizē tīklus, lai uzņemtu šos cilvēkus, un tagad viss notiek, un pie mums neierodas bēgļi. Tā kā ir tāda, nu, tāda vilšanās sajūta. Un šī te ideja par to, ka Eiropa nestrādā, tas mani uztrauc. Četri jautājumi. Pirmkārt par hotspotiem. Kad EASO darbinieki tur ieradīsies Grieķijā un Itālijā, vai viņu trūks šo te darbinieku? Gan ir 40 cilvēku, tūkstoši cilvēku ierodas Grieķijā tas ir vairāk par 6000 dienā. Vai pašreizējie karstie punkti vispār spēja reģistrēt šos cilvēkus, vai uzņemšanas centri tos var uzņemt? Tālāk par pilotu projektiem, par ātrāku reģistrācijas procedūru notiek Grieķijā, kādi ir rezultāti un vai uh, daudz cilvēku tiešām tiek pakļaut šai pātrinātai procedūrai. Uh, Un visbeidzot, Silvīgi Jom par to jau runāja. Un komisija droši vien nāks klajā ar priekšlikumu par Frontex pilnvaru uh, paplašināšanu, bet mēs esam, mums esam panākuši uh, atpakaļ uzņemšanas līgums ar daudzām valstīm, un vai tas, uh, tam ir kāda jēga, un vai uh, komisija strādā pie tā, lai panāktu vēl šāds nolīgums. Paldies. Un tagad došu mūsu kolēģiem kā Eiropas zālā augungam. Set in the fresh. Jā, paldies, padoms e, pēdējā paziņojumā cits starpā ir teikts, es citēju. Skaidri būtu migrantiem jāpaskaidro, ka viņiem ir e, jāreģistrēs pirmajā ierašanās valstī un ka viņiem nebūs tiesības izvēlēties uh, to valsti, kurai izskatīt viņu patvēru meklēšanas pieteikumu. Nu, un interesanti, ko tas praksē nozīmē. Ko tad dalību valstīm vajadzētu darīt, ja dalību valsti, ne, eh, ja eh, pirmajā ierašanās valstīs viņi nereģistrējas? Notiek sekundārā migrācija caur visu Eiropu uz Vāciju un Skandināvijas valstīm. Un jautājums, vai Zviedrijai, piemēram, jāatsakās uzņemt pieteikumu no cilvēkiem, kas ir ieradušies, teiksim, no Dānijas. Vai Somijai jāatsaka pieņemt eh, pieteikumu no desmitiem tūkstošiem, kas ierodas no Zviedrijas? Uz šo brīdi šie pieteikumi tiek apstrādāti un uh, ir diezgan eh, bezcerīgi migrantiem teikt, ka uh, ir kaut kādas mums normas, kuras realitātē nedarbojas. Kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu? Now, uh, Mrs. B. Paldies, Bjorks kundze. Tack så mycket. Eh, jag ska försöka... Jā, liels paldies. Re, mēģināšu runāt īsi. Daudz, kas jau ir tika pateikts, vēlos uzsvērt to, ko teica Spinelli kundze par Grieķiju. Runa ir par resursiem, kur nenonāk tur, kur tiem būtu jānonāk. Situācija ir ļoti nopietna. Nepietiek ar to, ka komisija pasaka, jā, mēs esam pieņēmuši lēmumu naudu izmaksāt, bet nauda nenonāk tur, kur tai vajadzētu nonākt. Ir cilvēki, kas saust, izmirkst, kļūst slimi. Par Frontex. Kā jau kā Keller teica, mēs arī esam saņēmuši ziņojumus, ka papildus līdzekļi, lai glābtu cilvēku dzīvības, kaut kurā tika izmantota tam, lai cilvēkus aizbaidītu no Eiropas robežām, un Grieķu zvejniecības laivas eh, tiktu pārbaudītas, eh, tās gribēja glābt cilvēkus. Tas ir skandāls, kā cilvēki vēl ar vienu mirst šajos maršrutos pa vidusjūru. Tika uzdot jautājums par degpunktiem, gribētu arī konkrētas atbildes. Esam ļoti kritiski, kā lai tie darbojas. Tālāk es vēlos pieminēt kaut ko, par ko esam diskutējuši, par uh, budžetu, par līdzakļiem. Tur nav pietiekams caurskatāmība, kur šie nauda nonāk ja mēs uzklausām komisiju, tas izklausās tā, it kā ļoti daudz naudas tiktu tērētas represīviem pasākumiem, robežu kontrolēm. Un dažādu migrācijas ierēģņu izglītībai trešajās valstīs un tam līdzīgi. Bet kur šī nauda precīzi tiek tērēta, cik daudz tiek tērēta tieši migrācija un integrācijas pasākumiem? Zviedrijai jā, vajadzētu kļūt saskatāmai uz kārtas, bet mēs esam ļoti labi organizēti un uh, labklājības līmenis ir augsts un uh, iedzīvotāji parādījuši lielu solidaritāti bēgļu uzņemšanā. Protams, ka mums arī ir politiskās partijas, kas to vēlas aizkavēt, apstādināt, bet ir svarīgi pateikt, mums tas izdosies. Mums ir vajadzīgs politisks plāns par uh, nodarbinātību, par uzņemšanu, par integrāciju un tam ir jādarbojas ilgtermiņā, pastāvīgi, bet nevis tikai piešķirot uz laiku uzturēšanās atļaujas un uh, nepieļaujot piekļuvi iespējām. Gribētu jautāt komisijai, kā notiks sadarbība ar uh, birojiem, aģentūrām un centriem, kas ir ANO paspārnē. Tur kļuva redzams, ka šādās sarežģītās situācijās viņi arī rīkoties spējīgi. Děkuji, paní předsedající. Berhovska, jā, paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, ir maz laika, gribētu vienkārši pajautāt dažus jautājumus. Kas man šeit eh, šķiet uzkrītoši? Kādēļ mēs tik daudz runājam par Itāliju un Grieķiju? Es domāju, ka situācija pašlaik ir eh, jau pavērsies uz priekšu, tā ir pavisam savādāk, un vajadzētu runāt arī par citām valstīm. Otrs jautājums. Uh, Šie dokumenti vispār eh, neatspoguļo aktuālo situāciju. Saskaņā ar ziņojumiem bezpējas organizācijās, kas, piemēram, strādā Afganistānā, iepriekšējās trīs nedēļās bija 70 tūkstoši afgāņu, kas ir devušies uz Eiropu, kur ir redzama kāda reakcija uz šo situāciju. To mēs šodien jūtam. Situācija arī pie Turcijā un uh, pie robežām ir sarežģīti. Jūs arī nepieminējāt neko par situāciju daudzās valstīs. Es domāju, ka Eiropas uh, komisija vajadzētu aktualizēt šo dokumentu. Mums vajadzētu saņemt aktuālu pārskatu par situāciju konkrētās valstīs. Vai jūs gatavojat uh, bēgļu pārdalīšanas mehānismu pa valstīm? Kā mēs dzirdējām, pašreizējais mehānisms pamat tādēļ, ka skaits bēgļiem ļoti liels, ar to nepietiek Mēs gribētu zināt, kā izskatās šie parametri skaitļi. Vai komisija ir paredzējusi arī spērt turpmāk sojas, vai valstis kā Zviedrija un Vācija, kā tām būs jāmaina savu sociālā sistēma, lai atbalstītu cilvēkus, kas ir reģistrēti kā bēgļi? Kādas ir sarunas ar Turciju, vai šajā situācijā kaut kas mainīsies? Pašlaik ir kontrabandisti Turcijā apmēram 5000 cilvēku dzīvo šiem ienākumiem nelegālajiem. Tātad, eh, kas ir drošajām valstīm? Vai Grieķija tiešām ir droša valsts, vai ir kaut kādi dokumenti, kas eh, definē konkrētas valstis kā drošas vai nedrošas valstis, kas, piemēram, Afganistānu un Pakistānu, vai tās ir drošas valstis, kas attiecas uz kopējās patvērumu sistēmas īstenošanu? Uh, Es priecājos par to, ka jūs to visu šeit pieminējāt un uh, gribētu jums pastāstīt par uh, konkrētu pieredzi. Kādēļ valstis nevēlas degpunktus? Jo tās redz, ka tām daudzās citās valstīs, citās valstīs ir daudz lielākas iespējas saņemt politisko patvērumu. Domāju, ka mums vajadzēs beidzot daudz enerģīvāku diskusiju par kopīgu patvērumu piešķiršanas uh, sistēmu. Un tagad došu vārdu Žolī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribēju uzdot komisijai divus jautājumus. Divus pēdējos gadus es esmu Kabulā, Afganistānā pavadījusi mm, ilgu laiku, un es gribētu jums pateikt, ka ka afgāņiem ir noteikti attieksme pret to, kas šeit nu, notiek. Un tad, tad kad viņi dodas uz Vāciju, uz Angliju un citām valstīm, tad tiek atgriezti Kabulā un ļoti maz naudas viņiem, un tad viņi nonāk Džalabadā un citās vietās, un nevis Kabulā. Un viņiem nav nekādas informācijas, ļoti maz viņi saņem šo informāciju, viņi tā sākumu savāca un pēc tam talibi viņus savāca un rekrutē. Un te sanāk tā, ka viena roka nezina, ko dara otra, un mēs neesam bijuši Afganistānā, lai notiktu tā, ka tie, kas tika atgriezti atpakaļ Afganistānā, tie iekrīt teroristu rokās un radikalizējas. Uh, un varbūt komisija varētu padomēji varētu rekomendēt atjaunot Dublins procedūru un varbūt caur Grieķiju atpakaļ sūtīt, jo 2,7 miljoni palīdzības nav sasnieguši, viņi ir sasnieguši, saņēmuši 500 tūkstoši Viņi saņem 500 tūkstoši dienā, 15 tūkstoši mēnesī, un būtu ļoti muļķīgi sūtīt atpakaļ caur Grieķiju, ņemot vērā šo Dublins kontekstu. Paldies. Jurek kungs, jā, liels paldies. Man ir divi konkrēti jautājumi. Pirmkārt, kāpēc? cīņa pret nelegālu ieceļošanu un kontrabandistiem ir tik lēna, kādēļ tā tik lēna virzās uz priekšu, un tā arī nav ļoti efektīva. 2430 eh, rezolūcija ANO, tu tiek runāts par eh, cīņu pret eh, imigrāciju Austrum vidusjūrā, bet ir pieminēta arī Lībija, un tagad tiek uh, skaidri parādīts, cik intensīvi šie kontrabandas tīkli darbojas Turcijā, piemēram. Tagad tiek pievērst uzmanība arī Mēnējā jūrē. Ja no paša pirmās dienas, no paša pirmā sākuma, no pirmā komisijas priekšēdētāja Junkara izteikuma Eiros parlamentā padomas atbilstošie ieteikumi kas tika izstrādāti aprīlī, tie pilnīgi nav tikuši ņemti vērā. Tur bija runa par šiem sarežģījumiem, par uh, noziedzīgajiem darbībām, un tur ir norādīts uz to, kuros reģionos tas notiek. Nesenās tikšanās ar Turcijas iestādēm, vismaz kas attiecas uz to, kas ir nācis klajā zināms, tur daudz kas vienkārši ir noklusēts un gribētu pateikt vēl vienu lietu, proti mūsu reakcijas Bieži vien ir tā, ka ņemot vērā vardarbību pret kristiešiem izcelsmes valstīs, bet arī bēgļu nometnēs. Tas arī tiek noklusēts. Presē tas netiek pieminēts, medijos nav nekas par to. Sabiedrība par to nerunā. Tur ir pilnīgi nepilnīga informācija par šiem jautājumiem. piemēram, irāņu konvertīti. Viņa nospiesta malā, un tur ir bijuši traģiski notikumi tikai tādēļ, ka cilvēki ir eh, pateikuši, ka viņi lūdz. Un tas ir kaut kas briesmīgs, un eh, vajadzētu uz to tiešām norādīt. Un šeit vajadzētu skaidri pateikt, ka tādas lietas notiek. No vienas puses ir jācīnās pret kontrabandistiem, no otras puses šeit ir jāņem vērā to, ka notiek vardarbība pret kristiešiem, arī maršrutos vai bēgļu nometnēs. Mm, paldies! Mums ir vēl viržjā kundze. Lūdzu. Paldies! Es eh, gribēju runāt par šiem migrācijas ceļiem. Mēs dzirdējām izklāstu par to, kā tiek uh, gatavot uh, valetas sanāksme. Mēs arī zinām, kādi pasākumi ir kopš aprīļa. Visi ir nobažījušies par Itāliju, Lībiju, Itāliju kā ceļu un uzskata, ka tas ir tāds uh, pēdējo gadu visintensīvākais ceļš. Um, bet mēs redzam, ka notikumi attīstās ļoti dinamiski, un Turcija, Grieķija tagad ir arī vēl intensīvāks ceļš, un es domāju par Turcijas lomu šajā procesā. Un kā attīstās šī loma saistībā ar Sīriju? Būtu interesanti dzirdēt šo analīzi šādos jautājumos, kā varētu izskaidrot šo virzienu maiņu. Tālāk eh, situācija ar bēgļiem pēc reģistrēšanas. Mēs saprotam, ka ir cilvēki, kas steidzas piereģistrēties pēc iespējas ātrāk, jo viņi cer uz noteiktām liekām, bet es saprotu, ka nav arī nemaz tik pretrunīgi, ka cilvēki dažkārt atsakās reģistrēties. Te jau ir arī noteikti iebilgumi, iebildumi, par kuriem runā arī manas grupas pārstāvji, mēs to visu zinām. Bet vai šie tie degpunkti nerada tādu zināmu nevienlīdzību? Šeit ir noteikti bēgļi, kas nāk no atbilstīgajām valstīm un ir uh, arī citas valstis, kas uzskata, ka atsevišķi bēgļi ir varbūt sliktas kategorijas bēgļi, ka tas ir ekonomiskie. Un trešais jautājums. Varbūt vajadzētu tomēr precizēt finansēšanas jautājumu. Uh, Frontexam un arī iekšējās drošības fondam un arī migrācijas fondam. Ir ļoti daudz dažādas lietas, kas tiek finansēts. Un E, te ir mums ir sasniegumi, daudz tūkstoši ir glābti uz jūras, 5 miljoni ir glābšanai paredzēti. Daudz kas tiek tērēts un, un mēs galu galā arī nebrīnamies, ka cilvēki zaudē dzīvību. Vota kungs ir pēdējais kolēģis šajā debatē. Jā, paldies priekšsēdētā. Paliek vairāk jautājumu. Jā, komisija bieži vien nerīkojas, notiek samiti, tikšanās, bet neredz nekādus rezultātus. Jūs tikko kā runājāt par to, kā pa kontrabandistu maršrutiem tur vajadzētu intensīvāku uh, informāciju, proti, ka lai bēgļiem būtu pienākums reģistrēties. Gribētu, protams, uzdot jautājumu, Kā tas izskatās? Par šiem kontrabandas maršrutiem. Vai tur tiks info, informācijas lapiņas izdalītas, vai tad kontrabandisti ir zināmi? kādēļ tad kontrabandistu uh, maršrutos uh, nekas nenotiek, ja tur ir pietiekami daudz, ko izdarīt informācijas lapiņas, varbūt, ka vajadzētu aizturēt šos kontrabandistus drīzāk. Jūs maz pieminējāt par uh, to, kādā situācijā ir relokācijas pasākumi. Ja var ticēt presē, tad ir 429 tūkstoši no 600 tūkstošiem, kas ir e, pārdalīti, tiks pārdalīti līdz e, nedēļas beigām. Nu, kur ir problēma? Vai ir skaitļi nav pareizi? Es ļoti brīnos par skaitļiem, ka jūs teicāt, ka uz Eiropu dosies 750 tūkstoši devušies līdz oktobrim uz Eiropu, jo Vācijā ir runa par to, ka līdz uh, oktobrim 800 tūkstoši no Zviedrijas 190 tūkstoši šādu skaitlieta kopā jau iznāk uh, miljons, un, protams, uh, tad ir jautājumi, cik tas patiešām, kāds ir šis skaits patiešām, vai skaita atšķirība ir uh, tādēļ, ka daudz ir nereģistrēti bēgļi. Un uh, noslēgumā, protams, ka paliek arī jautājums par to, kas notiek ar tiem, kas notiks ar tiem, kas nereģistrējas. Ja jūs vēlaties identificēt informāciju, proti, ka katram ir jāreģistrējas, tad jau tur vajadzētu arī pajautāt, uh, kādas sankcijas būs vērsts pret tiem, kas negrib reģistrēties, jo citādi nekas nemainīsies. Mm. Paldies, Vojta kungs. Tā, kundze, jums tika uzdoti jautājumi, un arī es gribu pagājušā pēdējā Balkāna sanāksme eh, tika eh, radīti, tika pieņemt noteikti lēmumi, par 50 tūkstošiem cilvēku, kas ir uzņemti Grieķijā, bet 100 tūkstoši bija pirmā, tāda summa, kur tad atlikušos 50 tūkstoši likt, es zinu, ka jums ir tikai 10 minūtes, došu jums vārdu, paldies. Es domāju, ka uzklausīt jūs komentārs tiešām ir pievienotā vērtība man noteikti, bet mums būs vēl sanāksmes, kur mēs runāsim par to vēl vairāk. Bet ja man kaut kas ir jāsaka desmit minūtēs, tad es. Des gribēju varbūt eh, vērsties pie kolēģiem, kas ir nesen tur bijuši, kas varētu pastāstīt par to, kas notiek uz vietām. Tiešām tagad ir ļoti grūts brīdis, tas ir uzticības moments Eiropas Savienībai un arī viena no sliktākajām krīzēm, caur kuru mēs ejam, visu to zinu. Es um, uzskatu, ka iekšlietu ministri un valstu un valdību vadītāji tie, kas tik bieži, un tas norāda, ka šī krīze ir ļoti svarīga, un, un mums ir arī jāsūta šis vēstījums ļoti precīzi, politiskā līmenī ir jāsaprot uh, situācija ļoti labi, un arī Mūsu mērķis ir pirmkārt saprast, kas notiek. Jūs varēsiet teikt, ka ir tik daudz datu un tik daudz statistikas, un mēs e, cenšamies visu to apkopot un e, likt kopā, lai būtu tāda situācija, kas ir e, reālā laikā, lai mēs arī varētu uzreiz reaģēt. Otrs elements ir tas, ka visi šie politiskie lēmumi dod mums arī mandātu strādāt uz vietām un strādāt uz vietām, tas ir pats svarīgākais. Tas nav viegls darbs un šī situācija nav vienkārša, jo e, šīs krīzes iemesli daļēji ir iekšēji un daļēji ir ārēji. Un tas nav vienmēr atkarīgs no mums. Visi šie iemesli provocē situācijas. Es domāju, kas mums būtu jādara? Mums ir jāizmanto politiskās vadlīnijas, mums ir jāstrādā visiem kopā uz vietām un jācenšas saprast kādi būs nākamie soļi, un šie nākamie soļi ir migrācijas darba kārtība. Mēs strādājam pie krīzes situācijas, mums ir degpunkti, mums ir eh, pārizvietošana, pārvietošana, bet ir arī citi instrumenti, likumīgās migrācijas instrumenti, kas ir izmantojami arī Dublīns regula. Es, es par to arī gribu teikt, ka tiešām mums ir jāsarāt pie Dublīns regulas, uz, jāuzlabo patvērums sistēma, jāuzlabo sadarbība ar trešajām valstīm. Ja es atkārtošos vārdus, šķiet, ka viss ir vienādi un tas ir viens un tas pats, bet patiesībā saturiski ir atšķirības katrā jomā, ko mēs eh, cenšamies darīt, ir konkrēti strādāt un kvalitatīvi darboties. Tāpēc tas ir ļoti eh, jāsaprot. Uh, par atgriešanu. Par to es neteicu. Direktīva par atpakaļ atgriešanu ir jāīsteno, un jūs ļoti labi zinat, ka šobrīd mūsu aktivitātes, pārkāpuma procedūras, arī dal, dalībvalstu rīcība, lai īstenot uz vietām, tas viss notiek, un rīcība plāns par atpakaļ atgriešanu ir kaut kas tāds, kas notiek, tiek realizēts, un tam ir arī ietekme uz atpakaļ atgriezto personu skaitu. Tas ir saistīts arī ar eh, readmisijas līgumiem, ar valstu sadarbības līgumiem, ir vēlēšanās veicināt brīvprātīgo uh, atgriešanu, organizēt to caur dalībvalstīm brīvprātīgāju pirmkārt, un tas ir tiešām kaut kas tāds, kas notiek, ir arī spēcīgi tādi instrumenti un dialogi ar trešajām valstīm, un jūs par to varat arī lasīt vakardienas ministru sanāksmes secinājumos. Mūsu rīcībā ļoti spēcīgs instruments, mēs to rodam arī divpusējos dialogos ar trešajām valstīm, ar augsta līmeņa eh, sanāksmēm, ar um, Afganistānu, Maroku, Tunīsiju, Alžēriju, Pakistānu, arī šīs te valstis palīdz eh, strādāt um, ar readmisijas, ar atpakaļ atgriešanas elementiem tā, lai tie tiktu īstenoti un lai mums būtu labāki rezultāti. Un tas viss ir ļoti cieši saistīts ar readmisijas līgumiem. Par naudas lietām es varu tikai atkārtot eh, to, ka eh, tas nav tā, ka mēs nezinām, kur nauda tiek tērēta. Ir nacionālās programmas, kas paredz šīs naudas plūsmas un galamērķus dažādās valstīs. Eh, tas ir paredzēts jau tuvākajiem gadiem arī, mm, bet ārkārtas situācija un ārkārtas palīdzība ir ļoti svarīga. Un jūs runājāt par Āfrikas fondu, kādā veidā mēs veicināsim dalībvalstu līdzdalību. Dalībvalsts, kad redzēs, cik konkrēti ir šie projekti, kas tiek īstenoti ar Āfrikas partneriem, tad pirmām kārtām būs ieinteresēts pašas investēt šos līdzekļus jo tas palīdzēs arī dalībvalstīm pašām atrisināt problēmas savās valstīs uh, ar investīcijām kaut kādos projektos, kas sniegs reāls rezultāts. Tātad nacionālā līmenī noteikti radīsies šāda interese sniegt ieguldījumu šajā fondā. Jūs uh, teicāt uh, daudz svarīgas lietas un, un viens deputāts teica, ka dokumentā ir novecojusi informācija. Tas ir 14. oktobra dokuments. Tiešām dati mainās katru dienu, un es jums jau teicu savā sākotnējā uzrunā, ka, ja man jums ir jāsaka par to, kas šodien notiek par pārvietošanu, 105 no Itālijas eh, ir pārvietoti uz Somiju, Franciju, Spāniju, un mums ir šeit konkrēti cipari, un no Grīķijas 30% ir pārvietoti, eh, 30 cilvēki pārvietoti uz Luksemburgu. Eh, tad ir arī konkrēta statistika, kā piedalās aģentūras, un, un mēs to skaidri zinām, kas notiek Un par pārvietošanu, relokāciju. Atcerēsieties, ka pirms dažiem gadiem mums bija pirmie pilotu projekti. Pirmais bija māls projekts. Tas bija tāds labs eksperiments, bet krīze nebija tāda akūta un noteikti atcerēsties, ka sanāksmēs ar patvēruma atbalsta biroju Jūs atcerēsieties, ka ļoti grūti bija iznot šos pirmos pilotu projektus ne tāpēc, ka dalībvalsts neizrādīja solidaritāti, bet arī tāpēc, ka radās tādas īpašas problēmas ar īstenošanu. Daži cilvēki tajā nekrīzes periodā negribēja doties uz kaut kādām valstīm. Tur jau bija tāda simulācija par to, cik grūta ir šī pārvietošana, ka, ka koncepts Bet tagad ir krīzes situācija, mēs apvienojam mūsu spēkus, mēs izaicinām solidaritāti un ieskatot arī mm, politiskās vadlīnijas, tomēr mūsu pieredze tagad mums palīdz, mēs mm, labāk mm, realizējam šo pārvietošanu. Un šajā pirmajā sākotnējā fāzē mēs nevaram sagaidīt pilnīgu īstenošanos. Tas nevar notikt, bet tas, ko es teicu, ir svarīgi mūsu pieredze uzkrātā, tas ir svarīgi. Pirmajās dienās mums ir radušās mācības un ļoti svarīgi ir runāt par labāku īstenošanas. Priekšsēdētājs kundze, es tiešām, es nevaru runāt par visām lietām, bet es tiešām gribētu dot vārdu kol, kolēģim juridiskajos nodaļas vadītāji. 5 minūtes gribētu dot šim cilvēkam, jo viņš ir bijis konkrēti uz vietas, viņam ir tieša pieredze, viņš ir bijis Grieķijā, piedalījās pirmajā hotspot radīšanas fāzē, tad viņš zina, kā tas izskatās konkrēti uz vietas, un viņš varēs pastāstīt par noteiktiem elementiem, kas būs arī vienlaicīga atbilde uz jūsu jautājumiem, bet arī tā būs tāda ļoti tieša liecība no cilvēka, kas ir bijis uz vietas. Sīgan, lūdzu. Es atvainojos, eh, Spinelli, un no sākuma uzklausīsim kolēģi, pēc tam došu vārdu jums. Liels paldies, eh, priekšsēdētāji. Es esmu Dmitrijs Atakus, es esmu DG Home juridiskā dienesta vadītājs, bijuši īpašais sūtnis no komisijas uz Grieķiju, lai palīdzētu Grieķijas iestādēm izveidot hotspot pieeju Eh, kā arī piedalīties pirmās pārvietošanas schēmas īstenošanā. Es jums pastāstīšu par Grieķiju. Diemžēl es nevaru teikt neko par Itāliju. Tur bija cits īpašais sūknis, kas darbojās Itālijā. Ir eh, zināms ko, līdzības, bet atšķirības Grieķijā, gluži kā Spinelī kundz eh, teica, ir tā, ka tur ir Grieķijai pašai finansiālās grūtības, ir problēmas ar skaidru naudu, viņi nevar uzreiz piešķirt naudu nekavējošo vajadzību. Uh, nokārtošanai. Tad komisijai jāizstājas uzreiz, un te ir citāda atbildība, un mēs dalam šo atbildību, un Grieķijai arī vajadzēja ilgu laiku, lai izveidotu šīs vadības struktūras, lai viņi vispār varētu saņemt šos naudas līdzekļus. Daudzi mēneši tādā veidā bija pilnīgi iztērēti. Tagad struktūras ir, nauda ir mēs esam arī pirmsfinansējumu snieguši, avans maksu attiecīgajā kontā 33 miljoni eiro sēž šajā kontā un gaida, kad Grieķijas iestādes izmantos uh, pēc vajadzības, un tas jādara pēc iespējas drīzāk. Katrā ziņā viena uh, no lielākajām problēmām mums ar to ir atrisināta, bet atkal kā vienmēr nedaudz ar novēlošanos. Par degpunktu funkcionēšanu esmu bijusi tur vairākas reizes. Atcerieties par uh, degpunktiem. Šeit ir divas galvenās funkcijas. Viena funkcija ir reģistrēšana. Tur ir identifikācija, pirksnospiedumu ņemšana, trešās valsts valsts piedarīgie, kas ierodās vispirms, tas ir mm, parasti uz salām, tad tiek pieņemti šie nospiedumi, identifikācija un pēc tam ir izmitināšana. Situācija, viens sekums ir Lesbos salā, Un vēl ir četri punkti gar Grieķijas, Turcijas jūras robežu. Šie četri tiek formēti. E, Jānoformējas līdz novembra beigām. E, reģistrācija principā darbojas labi Grieķijā, ka, kas pietrūkst mitekļu. Pietrūkst pienācīgi mitekļa nav. E, Kāpēc reģistrācija darbojas? Šeit ir geogrāfiski apsvērumi neviens nevar atstāt šo salu, neviens šīs iebraukties nevar doties nekur prom, ja viņam nav laiva. Tātad viņi ir pilnīgi spiesti piereģistrēties. E, šeit ir gan Frontex, gan arī Grieķijas piekrastes spēki, kas, e, kas pārved pēc tam no salas uz galveno kontinentu daļu. E, paldies! Bet, saka tiešādātāji, mums Eh, būs īpaši sanāksme, kas veltīta šim jautājumam Libe komitejām. Šodien mums vairs nav laika. Paldies par šiem ievadvārdiem, paldies par jūsu piedalīšanos. Kolēģi, tālāk mēs eh, pāriem pie septītā punkta. Eh, tas ir dosie vienošanās ar Šveici par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas patvēruma atbalsta birojā. Šis dosie sadarbībai ar Šveici tiek virzīta un pēc nu, tātad 10. novembra Libas sanāksme pagājušā gadā tika noturēta, mēs tam tālāk virzījuši šo dosie, un es došu vārdu Mecolas kundzei par šo ziņojumu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es uh, vēlos teikt sakojošo, kas attiecas uz. Um, patvērumu politiku Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mums vajadzētu turpināt atbalstīt šo aģentūru, mums vajadzētu palīdzēt, lai sasniegt savus mērķus. Šis devītais pāns, ESO, tur specifiski ir runāts par uh, pasākumiem, kas ir uh, jāveic, lai specializēt pasākumus Norvēģijā, Islandē, Lichtensteinā, Šveicē, tos vajadzētu specifiski noteikt šo valstu piedalīšanās eh, sniedz eh, papildus eh, dimensiju ASO, kas attiecas uz datu vākšanas pasākumiem šajās valstīs, starp šīm valstīm un ASO. Eiropas parlaments jau ir devis eh, zaļo gaismu noliegumu noslēgšanai ar Norvēģiju un Lichtensteinu. Un eh, tiek domāts arī par Islandi, un eh, tas tiks iesniegts arī plenārsēdē. Šī komiteja ir atlikusi balsojumu par Šveices konfederāciju referendumu dēļ, kas notiek pagājuši gadu. Šveice ir asociētā dalībniece Dublinas procesa Dublinas sistēmā pilnībā piedalās noliekumos starp uh, Eiropas Savienību un trešiem valstīm dažādus jautājumus. Jāsa Šveici piedalījusies uh, brīvprātīgā kārtā piedalīties uh, Eiropas Savienības programmās. Šī apņemšanās attiecas arī uz, eh, uz vairākiem simtiem tūkstošu cilvēku bēgļu alokāciju, un tur ir jāraugās arī uz migrāciju iepriekšējos gados. Situācija ir atšķirīga pašreizējā no iepriekšējiem gadiem. Aktuāla situācija ir savādāk nekā iepriekšējos gados. Tātad šeit jāraukās, kāds ir oficiālais ceļš jāraukās arī, kā palīdzēt eh, Itālijai, proti, kā risināt pasākumus, kas pagaidām nav likumīgi legāli atrisināti. Tātad šeit vajadzētu formalizēt līdzdalību arī Šveices, no Šveices puses arī formalizēt eh, līdzdalību, kā iztenot pasākums un kā palīdzēt Šveicē izšķirušies jautājumos, kā labāk harmonizēt Eiropas eh, patvērumu piešķiršanas sistēmu. Mana, mans ieteikums ir uh, virzīties uz priekšu ar noliekuma projektu, un es patiešām ceru, ka politiskās grupas kolēģi šeit uh, parlamentā pieņems uh, šo paveikto darbu, un labprāt uzklausīšu komentārus pirms sniegšu secinājums par šiem debatēm. Paldies, Mecola kundze, tagad došu Silvija Jomai, viņa ir ēnu referente. Paldies! Es, um, es saprotu, ka Roberta piedāvā pabeigt runas par šo dosie, eh, kā tika atgādināts šīs eh, sārunas par Šveices piedalīšanos biroja darbā, tās notiek un tiek virzītas, un šis dosie ir ir šis process tā kā ir nedaudz aizēnot ar 9. februāra 2016. gada balsošanas procedūru, bet eh, tagad tiek meklēts provizorisks risinājums no Eiropas Savienības un Šveices konfederācijas, tiek risināts vienošanas garā sadarbības mehānismu, bet vienu mm, brīdi šis process tika aizsākts aizkavēts sakarā ar to, ka nevarēja nokārtot brīvās pārvietošanas uh, principus, bet tad tika savākt arī deklarācija, ko bija parakstīts pietiekams šveic iedzīvotājs skaits, un šis jautājums uh, atsāk savu virzību. Uh, tad runājot par balsošanu šeit ir diezgan grūti atrast šo pragmātisko pieeju, jo Macaus kundze teica, ka Šveica ir piekritusi brīvprātīgi piedalīties gan relokācijas, gan pārizmintināšanas programmā. Un Šveica jau faktiski piedalās ļoti aktīvi atsevišķās EASO darbībās. Un, un, ļoti žēl, ka mēs nevaram ātri finalizēt šo jautājumu, ņemot vērā krīzes aspektus. E, tomēr šeit ir nepieciešama e, pragmatiska pieeja, mēs nevaram atbalstīt e, šādu baltā čeka pieeju, mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem un jāskatās, lai nebūtu nekādas pretrunas ar vērtībām, ko deklarē Eiropas Savienība. Paldies, Gijam kundze, tālāk Veržijā kundze. Jā, paldies, es gribēju runāt apmēram tāpat kā Gijam kundze. Es arī eh, bija ļoti pārsteigta, ka šis dosjē parādījies mūsu darba kārtībā, bet, eh, protams, šī informācijas apmaiņa ir ļoti vērtīga, mēs iesaistām arī ēnu referents un tā tālāk, eh, bet šo jautājumu arī atcēla pēc referenduma. Es uh, atbalstu Šveici un arī darbošanos Dublins kontekstā, arī Schengens kontekstā. Un uh, piedalās um, arī šī valsts pārizmitināšanas programmā, bet ir jārunā arī par ietekmes izvērtējumu. Ir, zināms, juridiskas eh, pretrunas. Šveica nav vienīgā, arī atsevišķas dalībvalstis ir ar saviem jautājumiem, un arī man ir jautājumi, jo īpaši par pragmātismu, par patvērumu jautājumu, jo īpaši mm, varbūt mums ir nepieciešams nedaudz vairāk informācijas par to, ko darīs Šveicas iestādes šajā jautājumā un kāds būs ko referendumu seku rezultāti. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Nu, mums nekādā gadījumā nevajadzētu Šveici kritizēt, jo Šveice ir tiešām pievienojusies virknei Eiropas uh, normu, uh, Eiropas Savienības akī, noslēdzot attiecīgus līgumus, uh, Un neskatoties to, ka tā ir ārpus Eiropas Savienības, tā ir Eiropas Savienībai daudz dzējādā ziņā palīdzējusi. Tādēļ es nedomāju, ka viņus vajadzētu kritizēt. Un, ja es drīkstu, es gribētu atbalstīt uh, eh, Telers kundzes uh, izteikumus. Sadarbība ir ārkārtīgi svarīga, īpaši, ja mēs runājam par sadarbību ar EASO. Tā ir viena no tām aģentūrām, kura, manuprāt, pašreizajā krīzes situācijā darbojas eh, nu, diezgan optimāli. Un Šveice tā tad ir iesaistījis arī, arī Dublins eh, prasību izpildē. Un gal galā, lai eh, šī regula turpinātu darboties, tas ir visu mūsu interesēs. Tā kā tas ir tāds pozitīvs moments, un mūsu grupa pilnībā atbalstīs eh, pozitīvu, Šveic pozitīvu attieksmi. Vikstrēms kundze. Orandē. Jā, paldies priekšsēdētāji. Manuprāt, tas ir, tā ir pirmā reize, kad es šajā komitē runāju zviedru valodā, vismaz šogad. Bet ir tāda sajūta, it kā situācija manā valstī ir tāda, ka reizēm eh, ir labi izmantot arī savu valodu. Par eh, darbu sadarbību ar Šveici, piedalīšanos eh, šajā programmā, tā ir daļa no sadarbības ar Eiropas Savienību, un mums to vajadzētu vērtēt pozitīvi, ka Šveica var atbalstīt EASA, un mēs es, man būs, ka grupa un es, eh, Mecēvs kundze, un eh, atbalstām mēs eh, viņas darbā. Kooperācija vienmēr kaut kas labs. Un, lai to atvieglot šajās sarežģītajās dienās, tas ir mūsu visi interesēs. Mēs no Eiropas Savienības puses. Mums vajadzētu ļoti pozitīvi uz to visu raudzīties. Par to, ka Šveica pievienojas un mūsu Polskā patvērumu birojas Maltā arī viņiem var palīdzēt un ka dialogs ir iespējams. Tas viss ir ļoti pozitīvi. Mēs vēlamies vairāk sadarbības migrācijas jautājumos no mūsu polskās grupas puses, ne jau mazāk. Un tas ir tas, ko mēs Eiropā redzam, ka sadarbība drīzāk neizdodas, tādēļ ļoti labi, ka kāda valsts vēlas sniegt pozitīvu ieguldījumu. Paldies! mūsu referente lūgus vārdu, bet eh, Mecels kaut lūdzu izskaties īsi. Nishtiq nirringrazzja lil kull min ħa il-kelma f'din id-diskussjoni u x-shadows kollha li es eh, vēlējos eh, pateikties visiem, kas izteica savus komentārus un referents, kas ar mani sadarbojās. Mēs visi esam strādājuši kopā ar iepriekšējā likumdošanas periodā un vēlētos pateikties visiem arī par pat pacietību. Un par Beržā kundzei es gribētu norādīt, ka katra mēna referentam esam nosūtījuši mūsu politiskās grupas nostāju un esam gaidījuši atbildi līdz šim brīdim. Vai nu tā būtu pozitīva vai negatīva, bet esmu atzīmējis to, ka ir nepieciešams uh, padziļināt sadarbību ar ēnu referentiem. Kolēģi, pāriem pie nākamās procedūras, pie nākamā jautājuma - krimināla procedūras, nevainīguma pre, prezumcijas aspektu stiprināšana. Un patiesībām piedalīties procesā. Un šeit Uh, mēs gribētu atsaukties uz pēdējo direktīvu par kriminālu procesu Eiropas Savienībā, par attiecību, kur ir runa par piedalīšanās tiesībām, tiesībām neizteikties. Mums ir bijis arī pieci triologi, un pēdējais triologs ir noticis 27. oktobrī, un Koripers ir apstāties apstiprinājis šo dokumentu 4. novembrī, un mums ir jābalso komitejā šo pēcpusdienu. Es gribētu dot vārdu Natālija Grīzbekai, referentei par šo jautājumu, un viņa mums pastāstīs par um, sarunu stāvokli, un es gribētu pateikties arī ēnu referentiem par labo darbu pie šī jautājuma. Tagad es došu varu Grīsbekas kundzei. Paldies, Es esmu ļoti laimīga jums teikt, ka pēc daudziem darba mēnešiem mēs esam nonākuši pie vienošanās par pie nākamās direktīvas um, par nevainīgumu prezumpciju. Un um, Strasbūrā bija piektais trialogs, uh, un mēs vienojāmies ar parlamentu 4. novembrī pagājušajā nedēļā. Arī Korepers pieņēma šo vienošanos. Un um, novembrī 2013. gadā mm, komisija nākos klajā ar likumdošanas prieklikumu par procesālām tiesībām, tur uh, ar atsevišķu sadaļu par nevainīgumu prezumpciju, pēc tam padome pieņēma vispārējo pieju, un 2015. gada martā mūsu uh, komiteja arī akceptēja mūsu pozīciju un tad trialogu procesu ātri, tr trīs trialogi aprīlī līdz jūnijam, pēc tam Latvijas eh, prezidentūras laikā, tad Luksemburgas prezidentūras laikā ļoti ātras progress. Ja īpaši par nevainīgumu prezumciju, darbības jomu, arī principiem, kā tiek pierād, iesniegti pierādījumi, un vēl um, citi aspekti, un visbeidzot par klātbūtni, apsūdzētās personas vai aizdomās turmās personas klātbūtni krimināla procesā. Um, mēs šeit runājam par darbības jomu, par pierādījumu nās datu, tiesībām uz informāciju, turēt, neteikt ieturēt klusumu, tad arī jautājums par pierādījumu pieņemamību. Un mēs trialogu gaitā esam vienojušies ar ēnu referentiem. Ēnu referentiem es tiešām gribētu pateikties par sniegto atbalstu, par pieju darbam. Tas bija ļoti svarīgs atbalsts un esam gatavi sniegt um, arī šo gala risinājumu, lai izietu no šiem pretrunīgiem jautājumiem, kur bija zināms strupceļš. Um, mums ir, mēs gribam svītrot 5D, tā bija pirmā sarkanā līnija, tālāk atkal pierādījuma sakarā ar klusēšanu un atkal atsauce uz spīdzināšanas Eh, normu, tā bija otra sarkanā līnija un arī ceturtais eh, pāns. Tātad tās bija mūsu sarkanās līnijas, bet piektajā trialogā mēs vienojāmies par visu nenokārtoto un mums ir eh, rezultāts. Bet par darbības jomu otrajā pantā mēs vienojāmies par pagaidu darbības e, jomas definējumu, kas sniedz vairāk aizsardzības apsūdzētajai un aizdomās turētāja persona. Un direktīva neattiekties uz juridiskām personām. Un arī ceturtajā pantā mēs esam nonākuši pie precīzākas eh, definīcijas attiecībā uz publiskās iestādes eh, deklarāciju. Un mēs ieguvām arī eh, apsvērumu par mēdījiem, kas iesākumā bija diezgan vājš šis apsvērums iepratīm tam, ko mēs gribējām. Un eh, tagad eh, mēs esam ieguvuši labāku formulējumu, un tas ir dēļ tā, ka mums ir eh, dažādas kultūras un dažādas tradīcijas dalībvalstīs. Un arī mēs panācām jauna panta ielikšanu, ka par to, ka persona nevar ierasties, teiksim, tiesā, uh, ar kaut kādiem pierādījumiem, kas pastiprina viņu vainu. Piektajā pierādījumu nēsta, arī tur mēs uzlabojam tekstu, ir skaidrāka atsauce uz attaisnošanu, un 5.2 par pierādījumu nāks apvēršanu ir izvītrots, tas ir tiešām patiesa uzvara, 6.7. tiesības uz klusēšanu, arī šeit. Um, Mēs pēc padomes iniciatīvas piekritām apvienot šos divus pāntus, tas pats par sadarbību, bet mēs esam pazaudējuši paragrāfu par tiesībām uz informāciju šeit vairums, nu, arī padomē bloķē to, arī triologā atbalstī. Un argumenti no padomas puses eh, ir tādi, ka ir jau par šo jautājumu kāda cita direktīva, kāda cita norma. Eh, esam arī pielikuši un precizējuši par sadarbību aizdomā turētām personām, ar, ar šīm personām. Un e, tiesības uz klusēšanu, tas ir absolūta tiesība. Mēs uzlabojam šo tekstu, padarījām to labāko, mēs trīpojam arī šo daļu, ka persona, uz šo klusēšanu var izmantot arī pret šo personu. Mēs arī pieņēmām padomes pozīciju, precizējām astoto pāntu trešo punktu par inabsencija lēmumiem. Un tā gadījumā, ja astotā pānta otrā punkta normas netiek ievērotas. Tad vēl desmitā panta otrais punkts kur ir atsauci uz nacionāliem pierādījumu pieņemšanas noteikumiem par to, ka svarīgi ņemt arī aizstāvības eh, tiesības, izvērtējot šos pierādījumus. Uzlabojām vēl vienu apsvērumu. Ļoti labs eh, par spīdzināšanu apsvērums šajā apsvērumā ļoti skaidri e, saistē ar, ar um, trešo pantu dokumentā pret spīdzināšanu konvencijā. E, tad e, vēl ir 11. pants. Daļa tika svītrota. 11. B tika uzlabots, par eh, direktīvas izstāšanos spēkā un arī 13. par 24 mēnešiem. Tas viss ir mūsu uzlabojumi. Liels paldies! Un es eh, arī esmu gatava pabeigt pēc vienas minūtes. Esmu ļoti apmierināta, jo eh, šīs likumdošanas pieņemšanas gaitā notika vairāk nevainīguma pretzonsīs pārkāpuma gadījumi, un tāpēc ļoti svarīgi ir ziņot par to, ka mēs esam panākuši vienošanos, un varbūt pat mēs uh, varētu arī piedalīties pie ceļa kartes izstrādes, kas izveidos um, stabilāku Eiropas pamatu, kur tiek aizstāvības tiesības pilnībā respektētas un prezumcija arī, un mēs strādājām ļoti labi produktīvi ar ēnu referentiem, tas bija patiesi ļoti labs gāb, darbs, Lorāns, Gābī, Denis un Kazimieris arī, un liels paldies padomē, vispirms eh, Latvijas prezidentūras vadībā, pēc tam Luksemburgas vadībā par visiem centieniem, par pārliecības spēku, par eh, pārliecību, eh, par spēju sadarboties. Paldies arī Eiropas komisijai par atbalstu šajā darbā, kas ir kolektīvs darbs. Liels paldies pārtauts priekšsēdē. Paldies, Grīzvar kundze, ļoti labs bija jūsu izskaidrojums. Un tagad došu vārdu diviem kolēģiem Gāles kundze vispirms, bet viena minūte tikai katram, jo tālāk mums ir kopīgs sanāksme ar pētī komiteju. Paldies, es tikai gribēju Grīsbeks kundzi apsveikt un paziņot visiem, ka mums bija uh, referenta, kas bija ļoti kaismīga, entuziastiska un padarīja lielisku darbu. Uh, Eh, grūtās sarunās, un es eh, domāju, ka teksts ļoti tāds saprātīgs, līdzsvarots, un parlamenta viedoklis eh, šeit ir pārstāvēts. Tas tiešām nodrošina to, ka tiek ievērots nevainīguma prezumcijas princips. Un tas tiešām ir labs teksts tikai pateicoties tam, ka mums bija lieliska referenta. Merci, madame la présidente. Paldies. Arī es gribētu pateikties Grīsbeks kundzei par darbu. Es eh, seko izskaidrojumam, visām detaļām. Eh, man ļoti īpaši man eh, interesē šis inapsentī lēmums. Es gribētu tomēr saprast, kāds tad ir šis kompromiss trialogu gadē, kas tika panākts. Jo bija, mm, bija atšķirība arī viedokļos par šo te NFC nolēmumu. Es dzirdēju atsauci, bet šeit bija kritiski svarīgs jautājums saistībā ar piekto pāntu. Es gribētu zināt, vai tieši par šo te punktu runājot, kompromiss bija veiksmīgs. Paldies. Bet nākamo punktu mēs skatīsim kopā ar pētī komitejas pārstāvjiem. Uh, nu, uh, jūs gribat, kungs, gribētu tagad atbildēt vai arī pēc sanāksmes, kā jūs teiksiet priekšsēdētāji? Un tad divas minūtes. Grīsbeks kundzes. Lūdzu. Paldies eh, Gāls kundzei un arī otram kolēģim. Eh, ļoti īsi es teikšu, ļoti lielā ātrumā. Es gribēju atbildēt par astoto punktu, nevis piekto punktu, pieci, pieci divi par pienākumu nastu. Astotais ir absencija. Tas bija ļoti smags pāns eh, sarunās cīnoties pret padomi, mēs panācām, ka inabsencija lēmums nebūs iespējams eh, tikai eh, apelācijas gadījumā. Ja persona saņem informāciju par saturu, ja šī informācija tiek saņemta tādā veidā, ka viņš var uh, pil, pilnībā izmantot šos atsākļus. Tur ir tāds mehānisms no dalībvalstīm, kā informācija sniegta tiek, un ļoti daudz ir tādi gadījumi, kad aizdomās tur, turamais aizbēg kaut kur un organizē savus vārdu vietu bēgšanu Un tad valstī ir jāinformē attiecīgi šī persona un, un ir jābūt iespējai arī pārsūdēt un dot kaut kādu piekļuvi advokātam. Tātad, un arī tiesības izmantot, izmantot šo in absentie no, nolēmumu. Tas viss, lai izvairītos no gadījumiem, kad cilvēki organizē savu bēgšanu un izbēg no e, tiesvedības nagiem un, un nošķirtu tos, kas var pierādīt, ka viņi nav saņēmuši informāciju vai nav varējuši saņemt informāciju. Tātad tādā veidā mēs